Allora, iniziamo i lavori della Commissione. Sāksim mūsu komitejas eh, darbu. Eh, atsāksim darbus. Eh, un sāksim ar 21. darba kārtības punktu, kas ir lūgumraksts numur 1633 no 2012. gada. Tātad Austrijas pilsoņa iesniegto lūgumrakstu attiecībā uz Eiropas Savienības mēroga apdrošināšana attiecībā uz cilvēcisko atbildību, kas iestājas kodola spēkstacīju avāriju eh, gadījumā. Eh, pirmais eh, lūgumraksts iesniedzējs ir klātsošs. Es došu viņam vārdu uz piecām minūtēm, lai viņš varētu iepazīstināt ar savu lūgumrakstu lūdzu. Es nedaudz esmu apjucis, jo neesmu Reinhards Ūriks, bet gan uh, Ekarkungs uh, un uh, Vālmillera kungs uh, savukārt ir tas, uh, ko jūs uh, laikam gribējāt aicināt uzstāties. Viņš uh, šeit ir priekšpusē. Okay, so you're um, starting for a moment. Dear Mr. Chairman, dear members of... Prezidents kundze, Eiropas parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Vēlos jums pateikties, ka devāt man iespēju jums, ar jums runāt par šo ļoti būtisko tēmu. Esmu uh, Austrijas uh, zemes draugu uh, loceklis, un, un mēs uh, uzsākām šo lūgumu rakstu uh, Eh, tieši dažas nedēļas pēc traģiskajiem notikumiem Fukushimā 2011. gada martā. Un mēs eh, pieprasījām eh, to nekavējoties slēgt. Mēs pieprasījām, lai nekavējoties tiktu slēgti visi augsta riska reaktori Eiropā. Mēs pieprasījām, lai vecās atomelektrostacijas neturpinātu darbu Un mēs arī e, pieprasījām, e, lai visas, e, visi atoma reaktori līdz 2020. gadam Eiropā tiktu slēgti, kā arī pieprasījām to, lai nebūtu ļoti liels subsīdijas atoma enerģijas nozarei. To skaitā arī ir skaidrs, ka ir jāizbeidz Eiropas Savienības atbalsts atoma enerģijas nozarei. Un mēs arī pieprasījām ilgspējīgas, ilgspējīgas attīstības nodrošināšanu un efektivitāti bet ir skaidrs, ka Eiropas Savienības atomenerģijas eh, nozara pamanījās veikta stresa uh, trestus, un tā rezultātā uh, visas Eiropas Savienības atomatrostacijas uh, tika paziņotas par drošām. Un tas ir ļoti ne nepārliecinoši, tāpēc, ka Fukušīmas nelaime norādījusi to, ka šī pilnīgās drošības filozofija ir nepareiza. tā, it kā nekad nebūtu bijis šis Fukushimas negadījums. Ļoti daudzi cilvēki, arī daudz no viņiem es šodien šeit pārstāvu, viņi e, ir norādījuši to, ka daudzām, daudzi reaktori daudzās valstīs saņem šo mūža garantiju. Es, e, mēs cenšamies mobilizēt cilvēkus, mobilizēt sabiedrību, kā arī Eiropas Savienības uh, valdības, lai, lai tās izteiktos eh, pret uh, valsts palīdzības nodrošināšanu jauniem reaktoriem. Uh, kā piemēram to, kas notiek apvienotā karalistē, jo šie neatrisinātie jautājumi, kā arī dažādi negadījumi var novest pie bēdīgām sekām, un mēs domājam, ka Eiropa bez atomenerģijas ir iespējama. Un mēs to pierādījām ar mūsu pētījumu pirms eh, dažiem, eh, pirms dažām nedēļām, tad no Vīnes eh, Tehniskās universitātes. Tas ir iespējams līdz pat 2030. gadam. Paaugstinot energoefektivitāti, kā arī vairāk izmantojot atjaunojumās enerģijas resursus. Mēs esam par to, lai Eiropā nebūtu atomenerģijas draudu. Paldies! Paldies! Tagad vārds ātēra kungam no komisijas. Paldies, priekšstājas kundze! Eh, paldies eh, par lūgumraksta eh, iesniedzēja prezentāciju. Mēs vēlamies atsaukties uz Eiropas Savienības darbības 104. pānta. Balstoties šī pānta, Eiropas Savienības. Eiropas Savienība nevar iejaukties valstu iekšējās lietās attiecībā uz enerģētiku. Uh, Un līdz ar to mēs nevaram pieprasīt Eiropas Savienības dalībvalstīm slēgt kādus atomreaktorus. Līdz ar to ir skaidrs, eh, ka eh, šī eh, kodoldrošība ir atstā prioritāte komisijai, un pēc Fukushimas mēs arī to pierādījām, un balstātos uz mandātu, kā mums ir izsniedzis, izsniegus padome, šie te stresa testi, kas arī iznās Eiropas Savienībā, tika veikti tajās fāzēs. Pirmkārt, tika veikti pašnovērtējumi, tad tika izstrādāti nacionālajie ziņojumi Tur bija arī kolodiāla novērtējums, un visbeidzot bija arī uh, plāni, kurus iesniedza um, eh, dalībvalstis, balsoties tieši uz kolodiālu novērtējumu. Un šie nacionālajie rīcības plāni tos pārskatīja uh, komisija pēdējā gada gaitā. Un komisija tuvākajā nākotnē liecinās par progresu, kāds ir panāks to īstenošanā. Eiropas Savienības Padoma arī mudināja izstrādāt um, likumdošanas ietvaru uh, šajā uh, jomā un balsoties uz stresa testiem un Fukushimas uh, notikumiem komisija iestrādā, izstrādāja mm, priekšlikumu, kura mērķis ir veicināt nacionālā regulātoru neatkarību, kā arī veicināt pārskatāmību saistībā ar atomenerģijas jautājumiem kā arī e, to, e, lai tiktu veicināta e, ārkārtas situācija novēršana, kā arī lai tiktu izstrādāta koleģiāls novērtējums Eiropas Savienības līmenī. Un visbeidzot, lai tiktu izstrādāts mehānisms, kādā veidā būtu iespējams ievērot Eiropas Savienības vadlīnijas attiecībā uz šiem te mūža garantijām, komisija vēlētos atgādināt to, ka tā ir nacionāla kompetence un par to ir atbildīgi nacionālai regulātori. Tomēr komisijas eh, priešakumā ir ieviesta prasība veikt eh, periodiskus eh, drošības pārbaudas katrs desmit gadus visā, visos atomreaktoros. Un ka vajadzētu būt īpašajām drošības prasībām katrā gadījumā, kad atomreaktoram tiek pieprasīts šī mūža garantija. Paldies! Paldies! Mēs eh, sākām ar 21. Eh, lūgumrakstu. Es eh, devu vārdu lūgumrakstu iesniedzējiem, un pēc tam uzstājās 22. lūgumraksta autors, un komisija varēja apkopot jautājums, kas ir saistīti ar abām šīm te, eh, šiem te lūgumrakstiem. Tātad 21. Eh, eh, punktā ir skaits, skarts jautājums par drošību. Savukārt šita, šita lūgumraksts, kur mēs uzklausījām, ir tāds, kurā ir aicinājums pārskatīt Eiropas Savienības tiesību aktus kā arī, eh, lai eh, veicinātu eh, atoma reaktoru um, no, um, slēgšanu un tad, lai veicinātu kritiku par pastāvošo sistēmu. Komisijas pārstāvis mums sniedza visatverošu ainu uh, par to, uh, ko šajā jomā dara uh, komisija, Un, uh, ir skaidrs, ka šobrīd risināsies kopīgas debates e, par uzdotajiem jautājumiem un šiem lūgumrakstiem. Tagad došu vārdu Aukenas uh, e, kundzei, lūdzu. Just, just to get the information from the commission, because... Attiecībā uz uh, komisijas teikto. Eh, tas eh, viss eh, varētu apturēt atomenerģijas izmantošanu Dānijā. Tad arī saistībā ar Černobiļas notikumiem pēc tam uzreiz mums bija plāšas debates. Mēs tad, tad izplatījām informāciju. Mums bija visi nepieciešamie mm, tiesība akti. Un tad risinājās izpēt par to, ja uh, Eh, kāda Zviedru mm, atomelektrostacija, ja tā tiktu slēgta, jo tur būtu bijis kāds eh, negadījums, tādā gadījumā atomenerģijas nozarēm eh, būtu neiespējami gūt kādu mm, garantiju. Neviens no lieliem uzņēmumiem nevēlas sniegt šādas garantijas, un šie uzņēmumi, viņi sajūt, kur ir nauda. Līdz ar to ja tas eh, viss būtu tik eh, droši, kā par to tika paziņots, tad būtu ārkārtīgi vienkārši eh, iegūt pilnīgi jau kādas garantijas, arī apdrošināšanu, un tas arī pārliecināja Dānijas valdību un Dānijas sabiedrību par to, ka visticamāk mums vajadzētu sekot naudai. Es uzklausīju, ko jūs teicāt par naudu, ja viņi neuzdrošinājās panākt drošas garantijas, viņi neuzdrošinājās to darīt, un tādā gadījumā Mēs nevaram uzņemties eh, risku paši. Un tāpēc eh, tika nolēmts neīstenot šos tiesību aktus attiecībā uz ātomenerģiju. Un, manuprāt, tā ir arī komisijas eh, atbildība. Jo, kā jūs paši teicāt, tad ātoma drošība tik tiešām ir ļoti būtisks jautājums. Tā ir augsta prioritāte un tā tālāk. Tomēr varētu būt interesanti uh, mēģināt pārliecināt vismaz mani par to, kāpēc iespējams jūs zināt vairāk par drošību nekā apdrošināšanas kompānijas. Un es domāju, ka to varētu viegli izdarīt. To var izdarīt valsts līmenī, lai garantētu, ka nav nekāda pamata raizēm. Viņi nopelnīs savu naudu Es vēlētos eh, saprast, eh, kādi apsvērumi tam ir pamatā saistībā ar drošību un kāpēc mēs nevaram uh, iegūt šādu, uh, šādu, šādas drošības garantijas attiecībā uz atomenerģijas. Uh, paldies, um, ehm, Nezabāla Tieskungs, lūdzu. Paldies, paldies, priekšsēdēs kundze. Nu, ko lai saka? Šo Kodolspēks taču um, diskusija mēs uh, atkārtojam un atkārtojam. Mēs uh, esam aizvien uh, teikuši, ka kodola enerģija ir pagātnes, nevis nākotnes risinājums. Tas ir energoavots, ar kur ir saistīti riski, kas absolūti nav nepieciešami cilvēks nākotnē, jo ir jārunā par tādiem jautājumiem kā, piemēram, atkrituma apsaimniekošana un uh, kādas ir sekas, nu, piemēram, katastrofām, kāda ir bijusi Černobiļā. Šīs sekas aizvien vēl Eiropu skar. Jāsaka, ka aizvien vēl netiek pieprasīta pietiekama liela cilvēciskās atbildības apdrošināšana no kodolspēku stacijām. Tas būtu jādara. Un es esmu pats ķīmiķis, arī zinātniski. Uh, Mm, varu uh, līdz diskutēt, neviens nevar teikt, ka es uh, nesaprastu, kādas prasības izvirs. Un paraugoties uz tiem dokumentiem, kādi ir iesniegti šeit, mēs uh, redzam, ka arī Spānijas uh, viena no kodola spēkstacijām tiek pieminēta. bija jau plānots šo uh, spē, uh, kodolspēkstaciju slēgt, un es nezinu, vai tas bija tikai valdības lēmums, vai arī um, tā operātora uh, lēmums, iespējams, ka šī jau apturētā kodolspēkstacija atkal tiks uh, iedarbināta. Un šī kodolspēkstacija, uh, kas ir Santa Marija, ir pilnīgi novecojusi. Eiropai pilnīgi notiek, noteikti jāvirzās ir uz tādu darbību, kas neizmanto kodols enerģiju. Kodola uh, um, spēkstacijām jāpiedara pagātnē, šis laiks ir pagājis jau. Tiek runāts arī par kodola dalīšanu un arī kodola saplūšana, cerams, ka nākotnē būs pagātnes jautājums. Nu, katrā gadījumā kodola saplūšanas enerģiju vēl neviens tā tehnoloģiski nav spējis uh, izmantot. Šeit runiet par mūsu nākotnes paudzēm un tādēļ pēc iespējas ātri ir jāslēdz strādājošās kodolspēkstacijas. Un šis ir ceļš, pa kuru ejot, tas visdrīzāk būtu arī iespējams. Paldies. Tagad Bekara kungs. Paldies, priekšsētājs kundze. Es lūdzu sapratni, ja uzdod jums jautājumu par šodienas norisi. Ja komisija ir atbildējusi uz uh, diviem lūgumu rakstiem, tad nu nevar būt tā, ka viens no lūgumrakstu iesniedzējiem nereprezentē savu uh, lūgumrakstu. Tādēļ lūdzu šīs pāris uh, minūtes uh, dot laiku lūgumrakstu numuru 1845 nu, bija uh, neskaidrs, kas prezentēs uh, jautājumu, un viņš nav uh, prezentējis uh, savu lūgumu rakstu. Šis darba kārtības punkts uh, nav formāli izskatīt. Lūdzu, izpratni, tas ir lūgumu raksts numur 1845. Mm, Bekar kungs, es devu. Uh, deva vārdu lūgumraksta, uh, lūgumraksta iesniedzējiem, un viņš teica, ka viņš gribētu, lai uzstājas kāds cits. The right one! Nē, viņš bija pareizais runātājs. Mr. Roland Egger? Yes. yes. I gave the floor to Mr. Es tevu vārdu Egger kungam, bet jūs man teicāt, ka jūs, ka citam cilvēkam jārunā. Egera kungs teica, nē, jūs devāt vārdu Ulriha kungam, paskatījāties uz mani un pieminējāt citu lūgumrakstu. Nē, varbūt jūs nedzirdējāt pareizi, teica priekšsādātāji, jo es devu vārdu jums. Es pieminēju jūsu lūgumrakstu un devu vārdu jums. Bet jūs atteicāties no runāšanas. Bet man ir skaidrs, ka jums ir tiesības izteikties es domāju, ka, ka jūs vienkārši nevēlējāties neko teikt, tāpēc. Jā, jā, jo es aicināju jūs izteikties. Bet jūs tagad varat runāt, saka priekšsēdētāji. Es paldies, saka lūgumrakstiesniedzējs. Jā, um, sirsnīgs paldies, ka es varu um, teikt pāris skaidrojuši vārdus par šo lūgumrakstu par uh, atbildības jautājumu augstu cienītā uh, Priekšstādājs kundze, eh, godātie deputāti, cienītās deputātas, nu, vēlākais pēc eh, lielās katastrofas ka Fukushimā katram ir skaidrs, ka ekonomiskas sekas reaktoru katastrofas gadījumā ir simtiem miljardu eiro lielas. Apsaimniekotāji eh, pārņem tikai ļoti mazu daļu no izmaksām. Apdrošināšana riski un pēc tam tam sekojošās izmaksas tiek pārlikts uz sabiedrības pleciem. Ierobežotā atbildība kodolspēkstacijām ir saistīta ar to, um, ka šādas nelielas izmaksas vispār tikai valdības rosina izmantot kodolspēkus stacijās ražoto elektrību. Un visi tie uh, nolīgumi, kas ir uh, noslēgti Parīz, Vīna, Brisele un papildu uh, nolīgumi, tie arī paredz tikai ierobežotu atbildību apsaimniekotājiem. Un e, jau um, pagājušā gadsimtā mm, bija tādas privilēģijas šīm kodolspēkstiem, kas šobrīd nemaz vairs nav attaisnojams. E, e, ES komisārs Oettingers pēc katastrofām Fukushimā pieteica, ka būs diskusijas par cilvēcisku atbildi kodolspēkstacijām un ka būs sabiedriskas konsultācijas. Viņš 2012. Eh, gadā teica, mans uzdevums nav eh, ar drošības dempinga eh, veidu elektrības ražošanu kodolspēkstacijās padarīt par mm, lētāku. Uh, Uh, ir visiem pienākums apdrošināties. Uh, galu galā katrs automašīnas vadītājs ir atbildīgs par to, lai viņa automašīna būtu apdrošināta, lai arī tas uh, padara mobilitāti dārgāk, citādi beigas. Bet tagad uh, situācija ir tāda, ka mm, apdrošināšana ir maksimāli līdz 1 miljardam eiro paredzēta. 2012. gadā uh, Francijas valdība um, prezentēja pētījumu, saskaņā ar kuru, ja būs katastrofa Eiropā, tad uh, sekas būs aptuveni 400 miljārdi eiro, un tas ir 400 reižu vairāk nekā komisijas priekšlikums. Un tāpat arī esam vīlušies par to, ka komisija nepiedāvā direktīvu par uh, atbildību un cilvēcisku atbildību, bet uh, gan tikai plāno uh, Eh, izteikt paziņojumu. Un paziņojums mūsu skatījumā tas ir nu, tāds ļoti vājš eh, instruments, ko komisija grib pielietot. Un es domāju, ka tie nav piemēroti signāli attiecībā uz tām katastrofālajām uh, sekām, kādas bija pēc Fukushimas un uz katastrofālo situāciju, kāda ir Fukushimā. Lūdzu komisijas pārstāvs. Jā, es gribēju paskaidrot, ka iepriekšējā reizē nerunāju par apdrošināšanu un trešo pušu atbildību. Es runāju vairāk attiecībā uz iepriekšējo lūgumu rakstu, bet runājot par šo komisiju, vēlreiz gribēju teikt, ka atbalsta visu iesaistīto pušu iesaisti un debates par obligāto atbildības apdrošināšanu šajā jomā un tīpaši šeit runāju par pilsonisko sabiedrību. Šis jautājums nāk uh, tieši laikā, ņemot vērā uh, to, ka komisija pie tā jau ir strādājuši kopš 2007. gada. Komisija, piemēram, ir veikusi juridisku pētījumu par šo jautājumu, kas tika publicēts 2009. gadā. 10. gadā organizēja iesaistīto pušu konferenci un arī sešas darbu grupu sanāksmes ir notikušas pēdējo gadu laikā. Pagājušajā gadā komisijai bija publiskas konsultācijas par eh, kodola atbildību un apdrošināšanu, un konsultācijas parādīja, ka ir plašs eh, konsensus, ir plaša, plaša, at, plašs atbalsts tam, ka ir nepieciešama darbība Eiropas Savienības līmenī šajā jomā. Vairākums piekrita lūguma raksta iesniecējiem par to, ka ir nepieciešams nodrošināt labāku zaudējumu segumu ar šo te apdrošināšanu. Uh, un ir nepieciešams arī regulēt citus aspektus, piemēram, pārrobežu prasījumus. Ņemot visu to vēlā, vērā, komisija nāca klajā ar pēdējo iniciatīvu un organizēja šī gada sākumā vēl vienu konferenci. Tur tika runāts eh, par eh, iespējamo aptvērumu samazinājumu, uh, šāda veida regulējumam, bet ja mēs runājam par atbildību kodola enerģētikas jomā, tad ir skaidrs, ka nepieciešams lielāks darbs un diskusijas par to, kā varētu palielināt šo te finansējumu vai seguma apmēru. Ir jāsaprot, kur Eiropas Savienība var radot, radīt kādu papildus pievienoto vērtību, uh, un uh, Eiropas Savienība nāks klajā ar komunikāciju par šo jautājumu tuvākajā laikā. Nepieciešams arī veicināt institucionālo dialogu ar visām iesaistītajām pusēm, ieskaitot arī iespējamos uh, upurus šāda veida katastrofās un arī citus operatorus, un šādas diskusijas ir nepieciešams, lai radītu vienotu izpratni par šo jautājumu un uh, konsultāciju rezultāti tiks ņemti vērā atbilstoši šie Eiropas Savienības līguma 69. pantam. Nobeigumā es gribēju teikt deputātiem un arī citiem dalībniekiem, ka diskusijas joprojām notiek un komisija neizslēdz iespēju papildus pasākumu pieņemšanu papildus eh, šim te komunikāciju paziņu, paziņojumam tuvākajā laikā. Paldies! Bekara kungs, viena minūte lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Viena minūte. Nu, tad es gribu konstatēt tikai vienu lietu, kas ir sekojoša pozitīva komisijas a, reakcija. Pierāda to, ka galu galā runa iet par a, apdrošināšanu un atbildības izmaksu apjomu. Un tad varam runāt tālāk. Tātad lūdzu komisiju šādā izpratnē taisnīgu un arī viņu atbildībai par likumdošanas izstrādi, mm, tā, respektīvi organizācija, kas ir atbildība par likumdošanas izstrādi, šai atbildībai atbilstoši arī rīkoties. Paldies! Alla fine comunque abbiamo. Tomēr beigās ir skaidrs, ka esam kopīgi tomēr skatījuši šīs divas lūgumrakstus. Un uh, arī iepriekš izteikušies cilvēki atsaucās gan uz vienu, gan uz otru lūgumrakstu. Varu piekrist Bekara kungam attiecībā uz uh, pozitīvo uh, tātad, šo tai um, komisijas rīcību un par spīti uh, Bekara kunga aicinājumam mēs varam tikai gaidīt un novērot aktivitātes, kāds veiks komisija. Un mēs Arī e, attiecībā uz e, šiem te lūgumrakstiem esam e, lūguši arī ITRE komitejas atzinumu, un līdz ar to mēs arī gaidām to, ka šī te kompetentā komiteja mūs informēs par aktivitātēm, kādas risinās šajā sektorā. Un es arī uzskatu, ka ir nepieciešams, lai Eh, būtu eh, šīs, šie lūgumraksti palikt atvērti un lai tos būtu iespējams eh, atjaunināt. Vēlētos arī pateikties komisijas pārstāvim, lūgumrakstu iesniedzējiem, tāpēc, ka viņi ir skāruši ļoti būtisku tēmu. Un tā arī skar eh, mūsu komitejas atbildību, un mēs arī centīsimies eh, iesaistīt Eiropas parlamentu šai sakarā, arī eh, atbalstot Eiropas komisijas veiktās aktivitātes. Līdz ar to mēs šīs abas procedūras atstājam atvērtas, un tagad mēs varam ķerties pie lūgumraksta numur 24, kuru ir iesniedzis Vācijas valstspiedarīgais par Temelīnas tūmā Čehijā esošās kodola elektrostācijas paplašināšanu. Lūgumraksts iesniedzējs nav klāts šos, un tāpēc es uh, uzreiz uh, došu vārdu atbildīgajiem pārstāvjiem no uh, komisijas. Lūdzu. Yes, many thanks. Liels paldies. Situācija šo lūgumrakstu ir tāda, ka projekta atļaušanas vai atļaujas izsniegšanas process vēl nav pabeigts. Tas nozīmē, ka komisija vēl nevar nākt klajā ar kādiem secinājumiem par pieteikumu un par attiecīgo vīdes aizsardzības likumdošanas aktu piemērošanu. Un tikai tad, kad atļaujas process pavirzīsies uz priekšu, tad mēs varēsim kaut ko darīt šajā ziņā. Tomēr esmu saņēmis papildus jautājumus pa e-pastu un gribēju varbūt īsumā par tiem parunāt. Jā, mums bija sanāksme tehniskā līmenī starp komisiju un Čehijas iestādēm. Ne tieši tikai par Tamelinu, bet saistībā ar ūdens ietver direktīvas izpildi, bet šajā sanāksmē komisija vēlreiz apstiprināja, ka ir nepieciešams ievērot attiecīgos vides likumdošanas noteikumus, īpaši saistībā ar ūdens ietver direktīvu. kas attiec uz citiem dokumentiem un procedurāliem soļiem, eh, ko pieminēja Jārkungs. Komisija tos vēl nav saņēmusi, un tāpēc mēs par to neesam informēti konkrētiem Čehijas dokumentiem tātad. Un šajā stadijā tas ir pilnīgi normāli, jo atļaujas piešķiršanas procedūra vēl nav pabeigta. Nu, nobeigumā jāsaka, mēs sekojam tam, kas notiek ar šo gadījumu. Mēs skatīsimies, kā šī procedūra virzīsies uz priekšu, un tad varēsim arī attiecīgi nākt klajā ar kādiem komentāriem. Jārkungs. Jā, paldies. Paldies arī par komisijas atbildi. Es gribu vēlreiz piebilst, ka mēs aizvien atkal nonākam pie tādas pamata problēmas. Uh, Komisija pamatoti saka, ka kamēr nav vidas izvērtējums, kamēr procedūra nav noslēgta, komisija nevar konstatēt trūkums, jo nu, procedūra vēl uh, notiek. Nu, šeit runa ir par lielu projektu, un tad, kad um, pārbauda tiks noslēgta, tad nu, šis uh, projekts vēl nebūs pabeigts, bet nu, uh, sliktā ziņa ir tāda, tad, kad plānošana ir noslēgta, tad ir grūti uzreiz kaut ko sākt, bet komisija ir iespēja tomēr tādu sākt darbu un pārbaudīt, vai ir kādi pārkāpumi. Pēc tam atteikties no pro pro projekta ir sarežģītāk. Nu, tā ir bijis arī vēja ģeneratoru parku, uh, vēja turbīnu uh, parku gadījumā, jo nu, tad uzreiz šīs turbīnas nākošā dienā neuzstāda. Uh, Nu, un ja tad ir kāda pārkāpuma, nu tad maksimālais, ko var panākt, ir kādi sodi un soda izmaksas. Bet, nu, ja visi procedūras soļi ir ievēroti un komisija sola, ka situācija tiek novērota un tad, kad uh, uh plānošana būs noslēgta, tad uh, es domāju, ka tas ir, nu, tāds piemērots atbildes uh, piemērs, bet nedrīkstam. Uh, aizmirst, ka ūdens ietvar direktīva ir ļoti nozīmīga. Elba, supe, el, tā tiek aizsargāta, un tas arī ir jāievēro. Un tā tagad tiek apdraudēta, un tas tā nedrīkst būt. Nu, es pārspīlēju, nu, ne, nedrīkst būt tā, ka mazdārznieku īpašniekiem aizliedz uh, nelielu Te es nav viņu uzsliektu, bet tādi lieli projekti tiek īstenoti. Nu, tas ir tikai tāds polem, polemikas piemērs. Respektīvi, es uh, saprotu, ka procedūra ir tāda, ka tiek novērots uh, procedūras uh, ritums un lūkšu. Um, ehm, logumraksta iesniedzēju, ja viņš dzirdēs kādas jaunumas, tad atbilstoši mums par to arī paziņot, lai mēs varētu arī reaģēt. Say es sapratu pareizi, tad veidzirnavis ir tikpat grūti nojaukt kā kodolreaktoru? E, Nē, tā problēma ir sekojoša. Komisija pamatot saka, kamēr vidas atbilstības uh, pārbauda nav noslēgta, mēs uzticamies dalību valstīm, ka plānošanas procedūra ir uh, korekta. Tad, kad tas ir noslēgts un ir kādi, uh, eh, kāda sūdzības, tad mēs to pārbaudām. Nu, kodolspēks sacīja jautājumā, ir laiks, jo nu, tās neuzceļ nedēļas laikā. Bet, nu, ja mēs runājam par vēja ģeneratoriem, tad ir tā, ka pirms eh, komisija sāk pārbaudīt, tad tās turbīnas jau ir uzstādītas. Nu, mēs nevaram šās, šīs divas lietas uh, sa, uh, līdzināt. Vējģenerators uzbūvē daudzkārt ātrāk nekā. Pat vasaras mājiņu grūtāk nojaukt nekā vēja dzirnavas, jo tur ir vesela infrastruktūra, bet vēja dzirnavas var ātri izjaukt. Un nu, no tad vasaras mājiņa tā tad ir daudz sarežģītāks projekts. Sí, eh, Konfronto inusuāli in komisione. Tā tā eh, neparasta viedokļa sadursme, eh, jo Arkungs un Aukens kundze. Eh, šķiet, ka citi kolēģi izteikties nevēlas. Vai tomēr kāds ir lūdzu izteikties? Aukens kundze, vai jūs lūdzu varētu izslēgt savu mikrofonu? Es eh, sakoju tam, kas tur eh, notika, un ir, ir jāsaka, mēs diskutējām eh, par šādām nērtām veidzernavām, un viens no argumentiem ir tāds, ka no tām ir ļoti viegli atbrīvoties, salīdzinot ar vairumu no citiem industriāliem būvēm, un tāpēc es domāju, ka ir jāskatās, vai ir saredzama atšķirība starp šādām divām lietām. Eh, credo eh, comunque che abbiamo un... Eh, šķiet, eh, ka mēs esam nedaudz novērsušies no galvenās tēmas. Un šī tēma mūsu komitejā tiek bieži apspriesta, ka ir kāda būve, kas tiek realizēta un kas gaida šos rakstiskos apstiprinājumus. Tātad šī apstiprināšanas procedūra, kas ir saistīta ar mm, ietekmes uz vidu novērtējumu. Un lūguma raksta iesniedzējs, eh, kas vēršas pie mums, eh, pauž savas bāžas attiecībā uz riskiem, eh, kādas šāda realizācija varētu radīt. Un tāpēc mēs dodam vārdu komisijai, kurā atbildes ar tādiem jautājumiem. Un ir arī skaidrs, ka komisijas kompetences joma aktualizējas eh, tajā brīdī, eh, kad ir skaidrs, ka kopienas likumi netiek pareizi īstenoti. Eh, tas ir tās kā diskusija punkts, par kuru jau daudzkārt esam runājuši. Un tā ir arī aktīvā diskusiju daļa. Tieši mm, saistībā ar direktīvu, ka ir jābūt uh, Eh, komisijai iespēja iejaukties profilaktiski brīdī, eh, kad eh, rodās kādi bīstami riski tieši šajā apstiprināšanas procedūrā. Bet ir skaidrs, protams, ka direktīva vēl nav spēkā, tā nav stājusies spēkā, vēl ir laiks, lai to īstenot līdz ar to komisijai Komisija eh, saglabā savus eh, vecos, savus vecās eh, procedūras, un tie ir tādi dati, par kuriem mums ir ļoti žēl, tomēr mums ir arī mm, jāsagaida, kad beigsies šī procedūra, un ir jāstāj šis lūgumvērts atvērts, lai beigās mēs varētu pārbaudīt, vai uh, visi šīs, šie riski, uz kuriem ir norādījuši lūgumraksta iesniedzēji, tiešām ir realizējušies. Un tādā gadījumā komisija arī var eh, korektīvā veidā iejaukties. Eh, ja neviens cits nevēlas izteikties, eh, tad es domāju, ka šim lūgumrakstam ir jāpliek atvērtam. Un mēs arī uzraudzīsim aktivitātes tādā veidā, lai būtu gatavi tajā brīdī, kad uh, Eh, kad eh, sāksies eh, kāda cīņa par kompetencēm institūciju starpā. Vēlos pateikties lūgumraksta iesniedzējiem, bet tagad ķersimies pie nākamā lūgumraksta, kas ir 13. gada lūgumraksts ar numuru 2383, kur ir iesniedzis Austrijas valsts piedarīgais Hainz Mūceks attiecībā uz planētējiem automaģistrāls eh, paplašināšanas būdarbiem Vīnas apkārtnē un to iemetni, ietekmi uz vidi un cilvēku veselību. Un šajā gadījumā eh, lūgumraksta iesniedzējs ir klātsošs Mūcēka kungs. Jums ir teikt dot savu vārds uz piecām minūtēm, lai jūs mūs, mūs varētu iepazīstināt ar savu lūgumrakstu lūdzu. un momento organizzativo. Thank you very much. Uh, sehr geehrte Frau Vorsitzende. Augstcienītā priekšsādātājs kundze, dāmas un kungi deputāti, augsti cienītie komisijas uh, pārstāvi, Verners Šandls ir man blakus, man pašu sauc Hainz Mucekls. Uh, mēs runājam par uh, vīni, par leģis Austriju, un mēs gribam jūs iepazīstināt mūs, jūs ar mūsu uh, uh, lūgumrakstu Werneram Šandlam tagad došu vārdu. Labdien! Mēs esam šeit, jo mūsu prāt uh, Vīnes pilsētu neuzklausa mūsu viedokli, un šeit runa ir par uh, projektu. Tas ir viens no lielākiem infrastruktūras uh, projektiem daļēji uh, Vīnas pilsētā uh, pašā un daļēji arī uh, eh, skār vidi. Un mūsu skatījumā šis um, projekts nav ilgtspējīgs, un mēs gribam to pierādīt. Mēs pārstāvam 15 uh, pilsoņu iniciatīvas, tās ir izveidojušās uh, Vīnē un Lejas Austrijā, un pārstāvam mūsu bērnus, mūsu uh, Uh, mazbērnus, kuriem vēl nav balsts tiesība un kuri saskarsies ar šī projekta sakām. Uh, tas būs vēlāk. Mēs redzam, ka pilsoņu iesaiste nav bijusi pietiekama. Un Arhus uh, konvencijā šis jautājums ir daudzkārt pieminēts, un mūsuprāt, Arhus konvencija nav ievēroti. Iedzīvotāji nav uzklausīti tādā brīdī, kad vēl bija iespēja ietekmēt situāciju, un tas ir konvencijā paredzēts. Ja, kā jau tika teikts, mūs neuzklausīja, mēs nebijām iesaistīti jautājumu risināšanā, vēlreiz, es saku, mūs neuzklausīja strateģiskā vides uh, novērtējuma at, uh, izpētījuma sekas netika ievērotas, tika vienkārši pieņemts vissliktākais variants. Jautājums ir tāds, ka daļēji šīs ceļš, šī automaģistrāli skar Vīnu, Vīnas pilsētu un Vīnas apkārtni. Uh, Man liekas, ka šis vidas novērtējums bija tikai tāds um, manipulatīvs, jo nebija patiesas pilsoņu iesaistas ne par uh, autostrādes, um, teiksim, uh, platumu, ne par citiem tehniskiem jautājumiem. Tie jau tika nolēmti iepriekš. Un tagad uh, došu vārdu kolēģim, kas runās par strateģisko vidas novērtējumu. Apjomīga strateģiska vidas novērtējuma līdz šim brīdim nav. Tas netika izveidots. Un saskaņā ar ES uh, likumdošanu šādam ir jābūt. Tas ir saistīts ar uh, direktīvām un arī ar vidas novērtējumu izstrādi um, balsoties uz uh, plānu, jūs varat redzēt, ka ir dažādi uh, projekti, lai direktīvas uh, noteikumus arī varētu neievērot. Tajā pašā laikā, ne tikai šajā, bet arī citos gadījumos ir uh, nu, konstatēts un noteikts, ka ja ir izmaiņas kādos uh, projektos, uh, tad. Uh, rīcība bieži ir tāda, kas pārkāpjas likumdošanu plānu, ko jūs redzat tagad šeit, tas ataino visu šo projektu kopumā. Zaļās teritorijas, ko jūs redzat, ir Natura 2000 dabas aizsardzības teritorijas, un nelielā teritorija, ko tagad parādu, tas ir. Uh, Austrijā dzīvojoši īpaši retu dzīvnieku uh, dzīves uh, apjoms. Un šeit jūs redzat, ka ir plānotas jaunas, uh, jauni māju kompleksi 20 tūkstošiem cilvēku. Šī būvniecība tagad tiek sākta. Zaļā līnija uh, paredz uh, automaģistrāli uz Bratislavu, arī tas ir jauns. Un šeit līnijas malā, ko jums tagad parāda, tās. Uh, ataino plānoto automaģistrāli kopumā. Ja mēs raugamies uz šo plānu kopumā, tad mūsu skatījumā strateģiska vides novērtējuma nepieciešamība ir absolūti neapstrīdama, bet līdz šim tā ir uh, noliekta. Tagad par projektu runājot. Pelēkā krāsā jūs redzat uh, automaģistrāli caur vīnai Un no turienes šeit redzat uz kartes tā sauktā e, pilsētas iela, kas uh, savienojas ar automaģistrāli. Tātad šeit jūs redzat automaģistrāles uh, nogriežņus. Un jāuzsver tas, ka lai šo projektu vispār varētu uh, padarīt par tādu, ko var apstiprināt šo nelielo daļu nodalīju no automaģistrājas. 2011. gadā tāds lēmums tika pieņemts. Un tam ir četras automašīnu uh, uh, čet, automaģistrāla četru mašīnu virzienu platumā un jāsaka, ka nebija, kā jau es uzsvēru, ilgspējīga vidas ietēru novērtējuma. Mūsu skatījumā, ka šis kopējais projekts jāskata kopā, vidas novērtējums jāveic uz visu teritoriju, jo tas ļoti būtiski iespaidos iedzīvotājus, un mēs tiešām vēlētos, lai šis projekts netiktu īstenots. Un um, tad gribu vēl pāris vārdus teikt par uh, gaisa kvalitāti. Par to runās Moceka kungs. Arī šeit par īpaši smalko putekļu uh, koncentrāciju gaisā ir skaidrs, ka uh, PM10 un PM2,5 gadījumos direktīvas noteiktās robežvērtības tiks pārsniegts, kas nozīmē, ka noteiktie uh, ES standarti netiks ievēroti. Un šeit nākošajā Slaidnē e, jūs redzat, ka situācija ir e, tāda, ka mums regulāri Austrijas austrumos ir e, pārsniegtas īpašmalko putekļu koncentrācijas normas. Respektīvi, mēs runājam par reģionu, kurā jau tagad ir problēmas. Šie automaģistrāles projekti problēma tikai vēl sāsinās. Austrijas vides komitejas eh, slēdziens ir sekojuši. Citēju, līdzšinējie pasākumi nav pietiekami, lai ievēroti robežvērtības nākotnē visā Austrijas, eh, federatīvās repuli, eh, Austrijas uh, teritorijā. Un Austrijas austrumos it īpaši tranzīt transports būtiski piesārņo vidi. Gribu parādīt arī grafisku attēlu. Dzeltenēls kolonas parāda, cik daudz, cik plaši tiek pārsniegtas noteiktās robežvērtības, ir īpaši ziemā tas tā notiek, un jūs skatāties tikai uz šo zaļo līniju, kas ES. Uh, robežvērtības nosaka, tad jūs redzat, ka mūsu reģionā mēs PM 2,5 īpaši smalko putekļu jomā arī uh, esam sasnieguši būtisku uh, koncentrācijas uh, pieaugumu. ES tiesības ir pārkāptas neiesaistot pilsoņus, neievērojot uh, to, ka jāveic strateģiska vīdes uh, novērtējuma uh, pētījums, tiek izpostītas dabiskās dzīves vietnes dzīvniekiem un netiek ievērotas normas attiecībā uz īpaši smalkiem putekļiem. Vides novērtējums atbilstošajam projektam ir veikts un situācija ir tāda, ka drīz notiks arī publiski tā izskatīšana, mēs lūdzam jūsu palīdzību un lūdzam komisijas pārbaudu šai lietā un labprāt atbildēsim uz jautājumiem, ja tādi būs. Paldies, tagad vērts spēta kungam. Um, yes, many thanks, uh, Chairman, and thank you also. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī lūgumrakstiesniedzējiem. Uh, Šo lūgumrakstu mēs tikai pagājušajā mēnesī saņēmām, pašlaik to izvērtējam, mēs rūpīgi izvērtēsim iesniegto informāciju, ņemsim vērā arī to, ko prezentācijā parādījāt, protams, arī eh, to, par ko tiks diskutēts komitejā, un pēc tam mēs informēsim komiteju par mūsu izvērtējumu rezultātiem, un tas aizņems dažas nedēļas. Paldies! Bekerkungs, lūdzu. Äh, Priekšsēdājas kundze, komisijas pārstāvji, cienītie lūgumrakstu iesniedzēji, es pavisam īsi varu teikt sekojošā. Nekādu šaubu nav, ka pārmetumi ir ļoti nozīmīgi par ļoti plašiem e, e, es tiesību pārkāpumiem. Un ļoti nopietni jāskat šis jautājums un nopietni un intensīvi šie pārmetumi jāpārbauda, šī sūdzība jāpārbauda. Aicinam komisiju un, protams, arī priekšjudikārus e, novērtējums uh, iesaistīti. Un uh, tikai vienu jautājumu šeit pieminēšu ļoti skaidri. Tika uh, lemts par uh, slēpotāju uh, funikulieri, uh, kas bija slēpošanas uh, reģionā. Un šeit tika pierādīts, ka ir pārkāpums pret ES tiesībām. Uh, Un tas ir tikai viens punkts, uz kuru varu atsaukties. Tādēļ aicinu ļoti nopietni pievērsties šiem, šai sūdzībai un jau iepriekš gribu teikt paldies par nopietnu darbību. Paldies! Nākošais runātais Pēters Jārs. Un es no, piemēram, pievienojot vēl savu viedokli, gribu redzēt Austrijas uh, skatījums ir tāds, ka vidas novērtējums ir noslēgts, un līdz ar to komisija tagad var a, aktīvi darboties. Protams, ka lūdzam, lai komisija pēc iespējas ātri darbotos, lai praksē jau nesākt, kas darīts, ko pēc tam ir grūti atcelt, un bez tam, nu, liekas, ka, nu, tas ir tāds Austrijas a, īpašs gadījums, ka, ja plānošanas a, projekts nav īsti, uh, atbilstoši, tad tas tik daudz tiek sadalīts mazos gabaliņos, ka lielie noteikumi tiek apieti uh, un uh, tas nu neatbilst mūsu mērķiem. Es esmu gan. Neesmu gan eksperts šajā jomā, bet man liekas, ka, nu, tāda dalīšana mazos nogriežņos vai mazos projektiņos, nu, tas tā nedrīkst būt. Un praktiski jau tā uh, vides uh, vidas apgrūtinājums viņš jau nepaliek mazāks, ja projekti ir sadalīti nelielos uh, nogriežņos. Lūdzu komisiju aktīvi rīkoties, nezaudēt laiku. Un esam pateicīgi, ka uh, lūgumraksta iesniedzēji ierodas uh, Briselē, jo tad iepazīstamies ar jums, jums arī komisijā ir, kas jūs uzklājat, un vispār arī tāpat arī vienmēr priecājamies tikties ar pilsoņiem, un te jūs redzat, tieši komisijas pārstāvis, ar kuriem varat arī tieši diskutēt, un tas ir ļoti nozīmīgi. Tādēļ vēlreiz uzsveršu, ka, ja, protams, sāks celtniecības darbi, tad praksē ir ļoti sarežģīti atsaukt lēmumus. Līdz ar to jūs jau noteikti arī zinat, kādas ir diskusijas dažos citos jautājumos. Mēs esam mainījuši likumdošanu vidas jautājumos, bet tajā pašā laikā gribam arī, lai tas, kas ir pieņemts, lai tas tiktu ie. Ja, vērots, un mēs gribam jau plānošanas fāzē, lai komisijai būtu iespēja iejaukties regulējoši. Ja tas tā nav, tad tieši tagad mums ir jārīkojas vēl jo ātrāk. One moment. Nobody else among members. No deputātiem vairs neviens nevēlas izteikties jau tā priekšsēdētāji. Nē. Tad lūdzu atbildēju lūgums sniedzēji sniedzēji. Noslēgumā gribu teikt paldies. Paldies par jūsu iesaisti mūsu projektā, mūsu uh, problēmās, kuras uh, prezentējām. Un gribu pateikties, uh, ka šī lūgumrakstu komiteja Briselē eksistē, jo tas ir lielisks tiešās demokrātijas instruments, kas ir absolūti nepieciešams, lai Eiropas pilsoņiem uh, dotu pārliecību, ka viņus Briselē arī uzklausa. Paldies! Grazie per questo plauso. Per... Eh, paldies eh, par šiem labajiem um, vārdiem, um, ko jūs veltījāt manai um, komitejai. Tomēr joprojām paliek atvērts jautājums arī no komisijas puses. Tad komisijai mēs lūdzām uzklausīt arī šos pātrinātos um, lūgumus. Tomēr tajā pašā laikā es domāju, ka varētu būt uh, noderīgi sadarboties. Šādā veidā um, šajās, um, šajā izmeklēšanā arī uh, mēs varam iesaistīt uh, Austrijas vidas ministru un tad lūgt tiešu atskaiti lai jums varētu sniegt līdzīgu informāciju, kādu ir snieguši lūgumraksta iesniedzēji. Un tādā veidā mēs varam atstāt šo lūgumrakstu atvērtu un eh, mēs varam eh, vērsties tieši pie Austrijas eh, iestādēm, lai viņas varētu atbildēt uz šīm te bažām, kuras ir pauduši lūgumraksta iesniedzēji. Lieliski! Vēlos jums vēlreiz pateikties par iesniegto lūgumrakstu, bet tagad mēs varam ķerties pie nākamā darba kārtības punkta, Kas e, ir e, lūgumraksts ar numuru 0559 no 2009. gada, e, kuru ir iesniedzis Spānijas valsts piedarīgais Jusēvas Kais Gomes par automaģistrāls posmu būvniecību, kura radītu postošu ietekmu Sevilas pārku. Lūgumraksta iesniedzējs ir uh, klātesošs Delka Rasko kungs, un es jums dodu vārdus pēc minūtēm. Sí. Eh, bueno, mi nombre es Alejandro Gil Carrasco, vengo representando. Uh, labdien, mans eh, uh, eh, vārds ir Alejandro Namehaus. Es, uh, es pārstāvu kustību, kura jau no 98. gada cīnās par to, lai netiktu celta šī šosei, kura būtu līdzās parkam un upei. Un es ātri iepazīstināšu jūs ar to, kas ir Tamagio parks. Šajā slaidā jūs varat redzēt parka teritoriju, Zilā līnija iezīmē teritoriju, kur ir dažādas tradicionālās teritorijas. Ir bijuši jau vairākas pilsoņu iniciatīvas, un sabiedrība ir centusies aizstāvēt šo teritoriju jau iepriekš. Tas ir arī mitrājs, ne tikai parks un patiesībā tas ir arī iekļauts Andalūzijas mitrāju sarakstā. Andalūzija atrodas šis parks. Un tur ir arī daudz dažādu dzīvnieku sugu, tur ir plaša biodaudzveidība. Un tas ir, ir skaidrs, ka tā visa aizstāvēšana sabiedrības interesēs. Un ir skaidrs, ka tie ir arī liela vēsturiska nozīme, tur ir eh, dažādas eh, drupas, arī aizvēsturiskās drupas, dažādi citi artefakti, kas tur ir atrasti. Un eh, šis parks tika izveidots iesaistoties Sevilijas iedzīvotājiem. Un tā bija daļa no pilsoņu kustības. Un kas notiek šobrīd ar šo parku? Šobrīd šis parks tiek apdraudēts tāpēc, ka Tādā veidā varat eh, redzēt, eh, kur eh, būs topošais ceļš tieši cauri parkam SE35 šosei, kura šo parku sadalīs uz pusēm. Un to vēlas paveikt vietējā pašvaldība. Un viņi saka, ka tas iespējams uzlabos nodarbinātību cilvēkiem šajā teritorijā, kas ir sa saistīts ar to, lai attīstītu šīs teritorijas. Un pa labi jūs varat redzēt eh, teritoriju, eh, kur eh, ir vairāki biznesa mm, pārki, un tādā veidā viņi cenšas attīstīt šo situāciju. Kas šobrīd notiek ar pārku? Kā jau es to teicu, tā ir liela mitrāju teritorija. Un tas ir ļoti svarīgi aizsargājumajām sugām, lai būtu šāda teritorija. Un uz to arī attiecās dzīvotņu direktīva Eiropas Savienības līmenī. Un tur ir arī saraksts ar aizsargājumajām sugām, kuras eh, ir atrodams šajā parkā. Tas jebkurā gadījumā uzlabo eh, dzīves kvalitāti cilvēkiem, kuri eh, tur dzīvo. Un tas ir ļoti būtiski lai viņiem būtu piekļuvai šādam parkam. Un šobrīd šis eh, process, tad eh, kopš 2008. gada, kad eh, šī ideja radās, tur nav skaidrība no pašvaldības puses un no reģionālās valdības puses. Mūsuprāt, viņi cenšas pārkvalificēt šo teritoriju. Eh, lai varētu attīstīt šo komerciālo pārku. Es nedomāju, ka šīs norādes ir eh, precīzas attiecībā uz plānoto šosei, tāpēc ka tagad eh, padomi ir ierosinājusi citu alternatīvu, tomēr šīs alternatīvas bija jau no paša sākuma, jau no paša projekta sākuma. Un bija dokuments Eh, kuram mūsu organizācija nevarēja piekļūt. Un es šķiet, ka eh, šī Sevilas padoma ir atvērusi šo dokumentu, eh, tā vienmēr cenšies tomēr realizēt šo šoseis projektu. Un arī vietējiem medijiem nav pieejas šai informācijai. Un eh, šis te eh, šoseis eh, plāns, plānotais maršruts, un par to nav veikts, veikts novērtējums uz vidi. Un ir arī plāni no 2000. gada, kuri patiesībā neatspogļo pašreizējo situāciju elementus, kas parkā atrodam šobrīd. Un, ja mēs skatāmies, kādi ir argumenti, kurus eh, vietējā eh, pašvaldība ir izvirzījusi, tieši attiecībā uz eh, maršrutu, tur nekas nav pamatots, jo, ja mēs skatāmies uz Sevijas pilsētu plānošanas aspektiem, šis te vispārējais pilsēta attīstības plāns, eh, tajā eh, nav eh, norādīta nepieciešamība, ka būtu jābūvē šāda šoseja, kas šādā veidā iet cauri parkam. Un visbeidzot, pēdējā lieta, par kuras vēlētos izteikties, ir tas, ka šādas šosejas celtniecība tieši cauri parkam, tā neņemtu vērā šo sociālo cīņu, kas notiek jau daudzas. Um, Eh, gadus nevajadzētu nonākt pie situācijas, ka šis pāris atkal kļūst par tādu pamestu vietu, kāds bija iepriekš. Ir skaidrs, ka te ir iesaistīts dažādas intereses, ir pārka eh, kustība. Mēs esam sadarbojušies arī ar Greenpeace organizāciju, eh, dažādām vidas organizācijām. Un te bija šī, bijis iesaistīts arī Eiropas uh, fondu atbalsts šim parkam Eiropas eh, attīstības eh, fonds 20 miljonu eiro ir investēti. Un no tā nebūs uh, nekāda jēga, ja tiks uzbūvēta šī te šoseja. Būs iztērētas daudzas pūles, kas ir veltītas šim projektam iepriekš. Un uh, ir tātad arī šī mūsu uh, kustība, uh, kurā cenšas uh, šo parku pasargāt. Es vēl, mēs vēlējāmies uh, tātad, uh, iesniegt šo lūgumu rakstu, un mēs esam arī uh, saņēmuši t, uh, fiziskas, uh, fiziskus draudus uh, no vietējās uh, pašvaldības. Mums ir bijuši um, dažādi uh, pasākumi, kas ir uh, apturēti. Eh, ir aptvērti projekti, kuros mēs eh, piedalāmies. Viņi ir bijuši arī eh, mūsu kustības galvenajā iestādē. Un vietējās valdības pārstāvi arī patiesībā pret viņiem ir izvirdzītas prasības. Un tas ir tās lietas, Eh, par kurām es jūs vēlējos informēt, mēs vēlējāmies eh, nodrošināt eh, to, lai šī šosē tiktu uzskatīta par nelegālu dēļ iemesliem, kurus mēs iepriekš uzskaitījām, bet no otras puses mēs arī vēlamies garantēt, ka mēs varam kontaktēties ar jums, lai varētu risināt šos jautājumus. Un šobrīd jautājums ir šāds. Tātad eh, šīs eh, detaļas, kuras mēs eh, komunicējam ar mēdīju palīdzību un informāciju, tas, tas viss īsti nav pārskatāms. Mēs īsti nezinām, kas šobrīd notiek ar pārku. Un tāpēc ja mēs vēlamies, lai šī šosei tiktu uzskatīta par nelegālu, un mēs vēlamies gūt skaidru informāciju par to, kas notiek šī pērka sakarā. Tas ir viss, kas man bija sakāms. Paldies! Paldies! Gracias, senjora prezidenta. Paldies. Es eh, vēlējos no sākumā pateikties lūgumraksta iesniedzējiem par šo prezentāciju. Un eh, šis eh, lūgumraksts koncentrējas uz iespējamiem, iespējamām problēmām, kādas radīs šis konkrē, šī konkrētā šoseja, kura um, šķērsos Tarmalgio uh, pārku Seviljā. Līdz ar to ir skaidrs, uh, ka tas viss neatiecās uz visu šo tā, um, šosē, tikai daļu no tās, uh, kur iet cauri parkam. Un šis, šī šosē bija daļa no vides un reģenerācijas projekta Spānijas iestādes ir norādījušas, eh, ka līdz ar eh, šo reģionācijas projektu eh, tiktu uzlabota mm, pilsētu infrastruktūra. Ja mēs skatāmies uz šo lūgumrakstu, ir skaidrs, ka šī, šita lūgumraksts attiecās tikai uz vienu sādaļu un ir skaidrs, eh, kā tiek pētīta arī ietekme, eh, kāda bija šim projektām tieši uz šo mm, apaļo šosei. Tomēr mēs neskatāmies tikai uz uh, to, um, kāda bija šī projekta apstākļi, kurš tika līdzfinansēts. Mēs uh, nevaram izpētīt, eh, vai šī konkrētā eh, ceļa sadaļa ir um, saskaņā ar šo finansējuma eh, noteikumiem. Tās ir lietas, kuras ir ļoti būtiskas saistībā ar vidi, Un eh, komisijas novērtējuma mērķis ir eh, izpētīt eh, prasības, kāds bija vides ietekmes uz vidu novērtējumam. Un dažkārt mēs izmantojam mm, šo te ceļu sistēmas terminoloģiju. Mēs apzināmies ar uh, secinājumiem, ar šo informāciju, uh, kur mums sniedz. Protams, ka iespējams uh, liels informācijas daudzums mums uh, nav pieejams. Bet balstoties uz tā, ko mēs zinām, uh, komisijā mēs uh, nevaram uh, pievienoties uh, viedoklim, ka šis infrastruktūras, uh, infrastruktūras projekts uh, Tad šis plāns eh, PGO, eh, protams, ka uz to attiecās eh, ievērt, novērtējums uz vidi. Un tas ir arī tās kā pilsētu plānošanas instruments. Zemes plānošanai Un tieši nosakot, eh, kas eh, var noteikt uz eh, zemes, protams, ka tas mums neļauj izpētīt pilnīgi visus projektus, kas bija šī plāna sastādāti. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā gadījumā būtu nepieciešami atsevišķi novērtējumi par vidi. Protams, ja mēs skatāmies uz vispārējo pilsētu plānošanas plānu, var teikt, ka to nevarētu veikt tik detalizēti, lai tiktu ņemtas vērā visas iespējamās korekcijas. Protams, līdz ar visu informāciju, kas tolaik bija pieejama, Ir skaidrs, eh, kā ja mēs eh, skatāmies eh, uz SE35 infrastruktūru, tā ir sadalīta mm, dažādās daļās. Tur ir dažādas sekcijas, ceļi, projekti, kur ir atsevišķi, un tas viss rada, tā viss ir daļa no šī vispārīgā ceļa projekta. Nu, tur ir jāņem vērā arī atšķirīgie būvniecības projekti. Tas tika veikts vēlāk, pēc Eh, novērtējuma vispārīgajam attīstības plānam. Līdz ar to nevar eh, uzskatīt, ka novērtējums var attiekties arī uz to, eh, kāda šai infrastruktūrai varētu būt ietekme uz vidi. Kā to pieprasa direktīva? Un līdz ar to mēs uzskatām, ka mēs nevaram piekrist viedoklim, ka Eh, tas ir eh, veikts eh, ņemot vērā šo ceļu, ka tā būtu kā iela. Tā tiks izmantota citā veidā. Ir jāstāsta, kādas ir šoseis definīcijas un jāieskatās, eh, kāda informācija ir eh, pielikumos. Mēs uzskatām, ka eh, šī informācija daudzkārt ir um, noraidīta arī šo iemeslu dēļ Eiropas Savienības tiesām. Un tur ir skaidri noteikts, ka šie projekti, kas ir saistīti ar šādiem uzlabojumiem, viss, kas ir pinēts pirmajā pielikumā, Un ir arī otrais pielikums, kuram ir būtiska ietekme uz, uz apkārt esošo vidi, uz teritoriju. Un, protams, ka uz to ir jāteicina ietekmes uz vidi novērtējums. Iepriekš šādos eh, projektos ir bijuši šie te apaļie eh, ceļi arī Spānijā, kur mēs eh, jau redzējām, ka šis te, kāds bija šis arguments, kas tika izvirzīts, un pēc tam Eiropas Savienības eh, tiesa eh, sprieda šajā sakarā, un bija skaidrs spriedums. Un tad, tad iespējams, eh, kas sakos arī kādas pakāpuma procedūras pie Spānijas iestādēm. Paldies! Paldies! Komisijai tagad vārds Mējērkungam. Paldies! No sākuma es vēlētos pateikties eh, lūgumraksta iesniedzējiem par to, ka mēs eh, varējām apspriest eh, šo uh, tēmu saistībā ar Tamaru Giljo pārku. Jo tā ir arī vēsturiskā prasība. Jo šī pilsēta ir vēlēsies uh, tādu kā teritoriju, kurā būtu iespējams uh, ko būvēt. Iepriekš eh, tā bija pamesta eh, teritorija. Tur tika realizēti dažādi vides eh, projekti, un tas tik tiešām ir bijis svarīgs piemērs. Piemēram, 1975. gadā tur tika iesaistīti arī lauksaimnieki un skolēni. Es domāju, ka Tas ir būtisks aspekts. Un komisijai vajadzētu rast risinājumu. Citādāk, citādāk tas var tikt interpretēts kā uzbrukums. Protams, ka šis priekšlikums joprojām ir atvērts, tomēr es vēlētos, lai jūs ņemat vērā vienu lietu. Es varu pievienoties komisijas teiktiem, šī nav pirmā reize, kad uh, um, cilvēki cenšas apiet Eiropas direktīvas attiecībā uz um, prasībām, kas saistītas ar ietekmes uz vidu novērtējumu, un mēs par to esam eh, plaši diskutējuši Spānijā, Madridē. Ļoti uh, bieži uh, ir um, cilvēki arī cenšies apiet uh, tiesību aktu saistībā ar šosei M30, un viņi vienkārši centās uh, to definēt kā ielu. Tādā veidā uh, nebūtu jāveic uh, ietekmes uz vidu novērtējums. Uh, Komisija labi izskaidro šo jautājumu. Es domāju, ka vienīgā uh, prasība uh, komisijai uh, šeit būtu ievies kādus sodus. Jo, uh, jo um, visu laiku ir mēģinājumi apiet uh, likumus. Viņi cenšas izvairīties no direktīvas prasībām tieši attiecībā uz būvniecības darbiem, kas ir saistīti ar šādām šosejām, lielceļiem Un, protams, ka šoreiz mēs tik tiešām varam skaidri pateikt, ka šī pārkāpuma procedūra ir nepieciešama, tā ir obligāta šajā gadījumā. Un es ceru, ka. ka Seviļas eh, padome mm, kaut kādā veidā nodrošinās eh, to, ka parks ir saglabājams jo šie ir tādi agresīvi uzbrukumi. Es eh, ceru, eh, ka mēs eh, strād, turpināsim strādāt ar pārkāpumu procedūru un sastrādāsimies ar vietējām iestādēm. Vai arī mēs varētu piedalīties visā šajā procesā un varētu sniegt plašāku informāciju. Vārds eh, Belbatīs eh, kungam. Paldies! Es eh, pilnībā varu pievienoties Majora kungā teiktajam. Es vēlējos teikt ko līdzīgu, vēlējos uzsvērt vienu aspektu. Attiecībā uz komisijas pozitīvo reakciju bieži vien mēs esam uh, uzstājuši līdzīgos gadījumos. Tiešām esam runājuši par kopienas likumiem, ka uh, tie vēl nav pabeigti, ir komisijai ir bijuši daudz atrunas, tomēr mēs eh, priecājamies, eh, ka viņi ir atbilstīgi rīkojušies, un es uzklausīju arī lūgumraksta eh, iesniedzējus. Es vēlētos viņus apsveikt un klausoties mūsu kolēģos, mēs tiešām esam redzējuši, cik liels ir bijis sevis pilsoņu darbs. Paldies jums un labu veiksmi! Vecajām nesakungam lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pavisam īsi gribētu uzstāties. Es piekrītu uh, tam, ko teica kolēģi, un piekrītu arī lūgumrakstu iesniedzējiem par uh, to, ka ir nepieciešams aizsargāt parku vidi un arī Tarangijo parka eksistenci. Es domāju, ka es esmu vienīgais Sevilijas iedzīvotājs uh, šeit zālē un uh, dzīvoju pavisam netālu, pārzinu šo reģionu. Tiešām jāaizsargā šis parks. Tādēļ tas, kas šeit tiek uh, teikts un uzsvērts, manuprāt, nu cik tālu esmu varējis iepazīties ar šo jautājumu tiešām ir ļoti liederīgs. Nu, nevar atļaut darīt visu. Mums deputātiem jāizveido tieši uh, precīzs. Uh, precīzi atvainojums. Es pats neesmu uh, ne uh, šīs komitejas deputāts neaizvietotājs, uh, bet žēl, ka nav administrācijas uh, un uh, pārvaldes. Uh, pārstāvis. Būtu labi, ja Andalūzijas vai uh, reģiona vai uh, Sevilas pilsētas kāds administrācijas pārstāvis, jo tad varētu um, gūt tādu vispusēju uh, ainu. Komisija ir arī pāris uh, komentārs izteikusi, un viņai uh, jārīkojas arī balstoties uz rakstveida informāciju, um, jo um, šeit nav bijuši klāt uh, administrācijas pārstāvi. Uh, Petīcija paliek atklāta, atvērta un gribu um, sveikt komisijas uh, rīcību uh, uh, šajā jautājumā. Paldies. Tagad Okens kundze. Eh, Tā kā man ir tāda dežavu sajūta, jo pirmo reizi, kad mēs par to runājām, arī bija šeit delegācijā arī divas mēs devāmies uz Madridi. Uh, Tur bija ļoti daudz pilsoņu. Mums radās uh, iespējas par šo lietu no pilsoņiem, bet arī no padom, Madrides pilsētas padomes vai domes. Jā, pilnīgi skaidrs, ka, tas, ka tā bija šoseja nekāda iela, bet viņi to sauca par ielu it kā vienkārši nomainot vārdu, var nomainīt lietas būtību. Vienkārši nosaucot to par ielu, mēģināt izvairīties no Eiropas Savienības likumdošanas normām. Protams, ka mēs, mēs to redzējām, mums bija jāmēģina kontrolēt to, kas notiek. Reakcija tiešām bija smieklīga. un runājot par visiem pilsoņiem, kas eh, ir strādājuši pie šī jautājuma, lai mēģinātu nodrošināt eh, atbilstošu ietekmes izvērtējumu veikšanu, jo ir skaidrs, ka šo projektu ietekmē, ka šis projekts ietekmē lielas Madrides eh, teritorijas daļas. Bet nu šoreiz redzams, ka mums ir laba skaidra atbilde, un es ceru, ka jums veiksies labāk un cerams, ka mēs nebūsim pārāk nokavējušies, jo lielākais ļaunums jau ir nodarīts, jo ir grūti jau ierobežot ietekmi, ja kaut kas jau tur ir uzcelts. Tad šeit varbūt mums būtu tāda postmortem reakcija. Bet es gribētu izteikt jums vislielāko atbalstu, mēģinot saglabāt tādu uh, zaļu zonu Seviļā. Eturgais kungam vārds lūdzu. Paldies. Nu, es nepārstāvu šo reģionu, neesmu no kaimiņu pilsētas, esmu no Iturgijas apgabala. Un uh, negribētu arī uh, teikt, ka ļoti daudz um, detaļu pārziņu Taču, cik atceros, tad atbilstošā administrācija, tīpaši vides jautājumos, ir ļoti aktīvi rīkojusies un atbalstīs šo projektu. Un arī Andalūzijas reģions ir iesaistīts šajā projektā tas pārstāv sociāldemokrātu valdību. Šeit eh, datos, kas man ir pieejami, dokumentos, kas man ir pieejami, ir arī uh, redzams, ka tehniski šis projekts ir attīstījies arī skatoties uz uh, termiņiem, un ja skatāmies uz uh, šo mm, norisi, tad. Uh, ir izmainīts arī, izmainīt arī trajektorija, kā šis uh, ceļš uh, tiks būvēts un notiks arī uh, konsultācijas ar sabiedrību. Tā tad publiskā uzklausīšana. Šeit tiek runāts par konkrēti par 2. februāru 2014. gadā, kas nozīmē pirms mēneša pilsētas būvvaldē Seviļā ir 29 dažādu personu argumenti iesniegti, kur ir uh, lūgts uh, sniegt uh, plašāku informāciju par komunālo piekritību. Tad, kad šīs konsultācijas noslēgsies un atbilstošā pilsētas daļa tiks un pilsoņi tiks informēti, tad tiks noslēgti līgumi un tad atbilstoši arī komunālajā padomā un pilsētas domā, domē tiks pieņemts lēmums. Par termiņiem runājot jāsaka, ka būvniecība atļaujas vēl nav izsniegts, neviena atļauja nav uh, izsniegt nevienai no projekta daļām. Mēs pat laban esam faktu vākšanas procedūrā, līdz ar to es domāju, ka nu, ir nedaudz pārāk agri šeit komitejā par šiem tematiem debatēt. Es domāju, ka nu, jāpēc ir zināmam laikam, lai mēs tiešām precīzi varētu raudzīties, kādā formā šie tehniskie uh, noteikumi tiks pildīti un kāda būs Sevilijas pilsētas domas darbība. Mr. Maier. Maier kungs, lūdzu. Es gribētu teikt, turpinot to, kas tika tikko teikts, ir taču pavisam skaidrs, kur ir atbildība, proti būvniecības ministrija par to ir atbildīga. Tā ir atbildīga. Mēs taču arī abi zinām, ka Andalūzijas reģionam nav pārāk daudz kompetenci šajā gadījumā, bet ir jārespektē cilvēku vēlme saglabāt uh, parku. Atbildīgā ministrija ir ļoti skaidri paudusi savu viedokli par šo jautājumu. Te komentārties sītremu. Es ir vienu minūti, lai atbildētu. Vēlējos teikt, ka mēs esam saņēmuši šo te vēstuli, un tur ir iesaistīts vairākas organizācijas Seviļām. Un eh, gal galā eh, būs eh, iespējams jūs iepazīstināt ar citām alternatīvām saistībā ar šo SE35. Mēs neesam pret tom, ka šīs maršruts varētu tikt izmainīts, jo šī šošai ir nepieciešama tomēr ir zinā, zināma dezinformācija no pašvaldības puses attiecībā uz to, kas notiek. Un, protams, ka e, mēs esam gatavi e, runāt ar vietējām iestādēm Andalūzijā, taču šobrīd e, šāda komunikācija nenorisinās. Pat arī mēs ļoti vēlamies, lai tāda būtu. Tautas partijas pārstāvis Seviļā ir norādījis to, ka ir um, grūtības ar budžetu, lai uh, realizētu šo projektu. Līdz ar to mēs uzskatām, ka ir arī citas alternatīvas. Un gal galā būs iespējams uh, ņemt vērā šīs jaunās alternatīvas. Jens uh, Kungs. Paldies, priekšsēdājs kundze, ka jūs vēlreiz dodat man vārdu. Nu, negribu atsākt diskusijas, bet gribu tikai papildināt. Uh, Manuprāt, šeit ir jāraugās arī uz uh, sekojošu jautājumu. Nu, nezinu, vai nākotnē tāda projekta būs, bet vai nākotnē Seviļas uh, uh administrācijas un uh, Andalūzijas reģionu pārstāvi tiks uh, ielaukti tad, kad runāsim par šo jautājumu. Mērkungs norādīja uz šo lūgumu rakstu un Iturgaikunga vārdus uzklausot, domāju, ka arī uh, arī ministrijas pārstāvji būtu jāuzklausa. Un vēl viens jautājums. Lūgumraksta iesniedzējs. Jūs noteikti zinat, ka šis uh, sasaukums drīz uh, beigs uh, strādāt. Jūs redzat, ka arī pārāk daudz deputātu nav pat labam zālē. Es uh, neesmu šeit. Uh, pilntiesīgs uh, loceklis un esmu aizvietotājs, bet parasti zāle ir pilnīgi pilna un uh, sasākums beidzas un cilvēki jau domā par nāšāko sasākumu un saku jums to tādēļ, ka gan šīs komitejas sekretariāts, gan arī jūs pats. Kā lūgumraksta iesniedzējs jums vajadzētu parūpēties par to, lai šis jautājums netiktu aizmirsts, formāli eh, šo jautājumu turpinās izskatīs, bet jums jārīkojas, lai arī reāli šo jautājumu turpinātu skatīt. Nākošais, Kad jūs šeit ieradīsieties, jums būs jādiskutē ar citiem deputātiem, varbūt, ka mūs kāds aizvietos, vai arī tādēļ, ka komitejas um, deputāti darbosies citās komitejās, kā tas bieži noteikti sasaukuma beigās. Paldies visiem, jo sevišķi paldies komisijai un lūgumraksta iesniedzējiem par. Um, veikto darbu, un, protams, kā šis lūgumraksts paliks atvērts, ņemot vērā procedūru, kāda mums ir jāievēro. Un, lai realizētu mūsu lomu, tātad sniegtu pilsoņiem iespēju tieši komunicēt ar institūcijām. Mēs arī varam uh, iedomāties, ka mēs varam, ka iespējams rakstīt uh, valsts iestādēm, uh, lai uh, varētu uh, plānot kādu iespējamu uh, diskusiju starp vietējām iestādēm uh, un uh, šī lūgumraksta iesniedzējiem. Un kā jau, kā jau Janis kungs to norādīja, tad mēs atveram durvis šādai demokrātiskai diskusijai. Arī tad, tad, nākamajā sasaukumā turpināsies šis komitejas darbs. Un tagad mēs varam slēgt diskusiju, protams, atstājot šo lūgumrakstu atvērtu aicinot eh, Sevīdas vietējās iestādes piedalīties eh, vienā no eh, nākamajām komitejas sanāksmēm. Paldies lūgumrakstu iesniedzējiem. Paldies kolēģiem. Bien, continuamos con el último punto del orden del día. Tad turpināsim pēdējais darba kārtības punkts. Tas ir lūgumraksts numur 0971 2013. gadā iesniegta Kārlis Alonso Cidad par dzērmā ūdens kvalitāti Ojolas rezervārā Basku zemē. Punkts numur 27 darba kārtībā. Lūdzu jums vārds. Labdien, cienītās dāmas, godātie kungi. Sākumā gribu teikt, ka mūsu iedzīvotāju apvienība Saka paldies par mums sniegto iespēju. Paldies, ka mūs uzklausat. Mēs gribam izteikt eh, kritiku par šo projektu. Runa iet eh, par šo rezervorāru un eh, mēs gribam lūgt jūsu aizsardzību. Šeit runa iet par dzeramā ūdens kvalitāti mūs neuzklausa, tādēļ mēs vēlamies lūgt jūsu palīdzību. Mēs gribam, lai jūs kopā ar mums izteiktu lūgumu. Šeit runa iet par to, lai uzklausītu tos cilvēkus, kas domā atšķirīgu. Runa iet par risku novērtējumu un risinājumu meklēšanu kopā ar vietējām iestādēm ūdens pārvalde Basku zemē un atbildošās iestādes, kā arī veselības aizsardzības uz iestādes. Visu viedoklis ir uzklausīts. Ir jārunā par arī Piesardzības pasākumiem šis jautājums ir ļoti būtisks, ir jārunā par ūdens ķemisko sastāvu, par uh, ūdens apkārt mūsu kopienās. Nav um, nepieciešams nevajadzīgus riskus uh, aizsākt. Kādēļ esam iesniegusi šo lūgumrakstu? Uh, Ajolas rezervārā ir jau kopš 2008. gada bijuši dažādi uh, starpgadījumi. Um, kopumā tās aptver aptuveni 100 tūkstoši personas Basku zemē. Mēs runājam šeit gan um, ūdens rezervāriem, gan, paz, gan uh, mākslīgi izveidotiem ūdens uh, rezervāriem. Tiek runāts par ūdens attīrīšanu un parastās uh, iestādēs var, uh, ūdens attīrīšanas iekārtās varētu uh, apstrādāt ūdeni ar aktīvo oglekli Mums jādomā par procedūrām, par ekosistēmu un cilvēku veselību. Mēs vienkārši gribam, lai mūsu viedoklis tiktu ievērots un kādēļ mēs šādi rīkojamies. Situācija ir tāda, ka uh, mēs redzam tādus būtiskus uh, trūkumus, uh, veidojot uh, šo uh, rezervāru. Specifiskās vērtības ir ārkārtīgi. Uh, zemas, tāpat arī izomēru koncentrācija tiek um, mērīta ļoti konkrēti izomēra delta. 20 nanogrammi uh, uz litru nevar tikt nodrošināti, to paredz uh, atbilstošās normas. Un uh, tāpat nosakot ķīmisko sastāvu, tikai viens pētījums 2009. gadā ir veikts par šo rezervāru miljons 800 tūkstošu nanogramu uz kilo sedimentu tika mērīti. Nav tāda precīza rīcības plāna, lai samazinātu sekas. Un tajā pašā laikā 2012. gadā pieņemtajos dokumentos tāds ir paredzēts, nav arī aizsarga zonas. Uh, attiecībā uz dzeramā ūdens rezervāru nav paredzētas pietiekušas kontrolas iespējas, tādēļ ļoti daudz šaubu paliek, tas ir ļoti nozīmīgi, un tādēļ vēlamies vērst uzmanību uz šo punktu. Šī CH vērtība ir ļoti būtiska un arī bīstama, un gribam, lai tiktu ievērots prevencijas princips. Vēlamies lūgt komisiju, lai tā sāktu pārbaudi attiecībā uz pieeja informācijai, veselības aizsardzību, vides jomā. Gribam lūgt komisiju aktīvi rīkoties, lai Spānijas valdība tiktu aicināta pildīt saistības pār Eiropas noteikumu pārkāpšanu. Valdībai jāveic atbilstošie pasākumi un jārūpējas par to, lai reģionālās un lokālās iestādes darītu visu, lai pilnībā ievērotu Eiropas normas tajās jomās, kuras esmu minējuši. Jolas rezervāru nedrīkst izmantot ūd, dzeramā ūdens uh, iegūšanai, kamēr netiks nodrošināta atbilstoša kvalitāte, tādēļ lūdzam arī Spānijas valdību vienkāršot inform pieju informācijai gan iedzīvotājiem, gan iestādēm. Bez tam gribam teikt sirsnīgi paldies par to, ka uzklaust mūs šeit, jo šādas lietas ir ļoti nozīmīgas, lai izveidot ā, uzticības pilnu gaisotni. Nākošais runātais Gomeša kungs. Oh komisijas vārdā. Muchas gracias, señor presidente. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Komisija nu pat uzzināja par to informāciju, ko lūguma raksta iesniedzējs ir iesniedzis, un tas tika reģistrēts 2013. gada oktobrī. Mums ir arī daudzi rakstiski jautājumi, ko iesnieguši deputāti un arī komiteja un uh, tos komisija jau ir apstrādājusi un uz tiem atbildējusi. Esam arī sakontaktējušies ar Spānijas iestādēm, lai uzzinātu, kāda ir šo vielu koncentrācija ūdenī un arī dzeramajā ūdenī, kas ir paredzēts cilvēku patēriņam. Esam arī pētījuši Spānijas iestāžu pieņemtos pasākumus, jo vēlējāmies pārliecināties, ka ūdens piesārņojuma problēmas ir atrisinātas. Saņemtā informācija līdz šim mums ļauj tikai daļēji analizēt situāciju. Tāpēc mēs uzskatām, ka ir nepieciešams nosūtīt papildus informācijas pieprasījumu Eiropas Savienības pilotu ietvara pilotietvarā. Un tad, kad mēs šo informāciju saņemsim, tad mēs varēsim pieņemt lēmumu par šo jautājumu, lai garantētu atbilstību Eiropas Savienības likumdošanai, kas ir piemērojams šajā gadījumā. Liels paldies! Es uzskatu, ka ka šajā eh, reģionā joprojām ir atliekvielas no uzņēmumu, kas tika slēgts pagājušā gadsimta 80. gados. Un tas attiec ne tikai uz šo konkrēto reģionu vai vietu, bet uz visu Basku zemi. Tad šajā zemē vairākās vietās mēs varam novērot to, ka netiek veikti visi nepieciešamie pasākumi, lai ievērotu likumdošanas prasības. Šis, protams, ir sabiedrības veselības jautājums. Un pastāv risks, ka šos ārkārtīgi bīstamos toksīnus mēs varētu uzņemt, un tas varētu negatīvi skart vietējos iedzīvotājus. dažāda līmeņa vietējās iestādes, piemēram, Bilbao un arī citas. Ir parādījušas, ka tās nav spējīgas veikt nepieciešamos pasākumus, lai izvairītos no šī reģiona iedzīvotāju saindēšanās ar nekvalitatīvu ūdeni. Pagājušajā gadā šeit mēs runājam par Pataljodāija, eh, kur tika konstatēts, ka ūdens kvalitāte nav laba, bet Basku zemes eh, vadītāju attieksme eh, pret šo jautājumu, lai gan uzlabojas, tomēr nav pietiekoši laba. Uh, un šis ūdens apdraud reģionu iedzīvotājus. Un, manuprāt, šāda veida attieksme ir jānosoda. Mēs arī redzam, ka komisija vēl nav saņēmusi nepieciešamo informāciju, lai tālāk rīkotos, un es ceru, ka Basku zemes iestādes un arī ūdens apgādes uzņēmumi spēs sniegt uh, visu nepieciešamo informāciju, lai izvairītos no ūdens piesārņojuma. Un tāpēc gribēju lūgt, lai šis lūgumraksts netiktu slēgts, līdz mēs saņemam visu nepieciešamo informāciju. Mums vienkārši ir jāskatās, ko tālāk komisija lems. Mējer kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, paldies lūgumraksta izniedzējiem. Es uzskatu, ka piesardzības princips ir tas princips, kas mums būtu jāpamēro, jāpiemēro. Eiropa dažkārt virzās uz priekšu diezgan lēnu, bet mums ir jānodrošina, ka ir zināmas garantijas. Jo, ja jūs atgriežat krānu, tad ir jābūt garantijām, ka ūdens nebūs saindēts un jūs savu veselību tādējādi neapdraudēsiet. Kā jau dzirdējāt, Mums ir jānosūta vēstule, jāpauž savas bažas kompetentām iestādēm Basku zemē un arī visām citām kolēģu pieminētajām iestādēm, piemēram, domas un citas, tā lai mēs varētu parādīt, ka šeit pārsvaru jāgūst piesardzības principam. Mums ir jānodrošina tas, ka šis konkrētais ūdens šajās konkrētajās vietās, ja tas ir piesārņots, netiek izmantots cilvēku patēriņam. 7. janvārī uzdevu jautājumu, manuprāt, es vēl uz to atbildi nesmu saņēmis līdz šai dienai. Šis jautājums tika skatīts arī vidas komitejā, un rakstiskas atbildes mums vēl nav. Manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, eh, ka šis lūgumraksts paliek atvērts, bet jārīkojas arī pēc iespējas ātrāk, jo šis ir jautājums, kas ir saistīts ar sabiedrības veselību. Mēs nevaram atļauties gaidīt. Mums ir jānodrošina, ka atbildīgās iestādes rēģē pēc iespējas ātrāk. Paldies, Karsīs kundze. Garsija Jēro, mans pilnais uzvārds. es novērtēju pūles, ko ieguldīs Dan Karlos, kas pārstāva organizāciju, kas strādā ar šo jautājumu. Esmu runājis gan ar viņu, gan arī citiem, lai izprastu, kāda ir problēmas būtība. Lai gan neesmu apmeklējis konkrēto vietu. Esmu paudusi bažas. jo, manuprāt, viņiem ir taisnība. Paldies par ieguldīto darbu, jo ir um, grūti atbraukt līdz šejienē. Mēs esam uzklausījuši arī jūs citos gadījumos. Dažkārt liekas, ka vieglāk sadzirdēt jūs ir Briselē nekā Basku zemē šie priekšlikumi ir ārkārtīgi svarīgi, un mums ir jāsaprot, ka jāanalizē jau no paša sākuma visa informācija, un ir šī informācija vispār jānosūta komisijai. Mēs zinām, ka šādās rūpnieciskās vietās ļoti bieži ir liela ietekme uz vietējiem iedzīvotājiem. Viņiem ir jāelpo šis piesārņotais gaiss vai jādzer piesārņotais ūdens. Uh, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka šo lūgumu rakstu nedrīkst slēgt, informācija mums ir jāsaņem, un mums ir jāspēj pārbaudīt, vai patiešām ir šāds reāls risks, un vai ir jāpiet, jāveic visi nepieciešamie pasākumi, īpaši runājot par cilvēku patēriņu. Jo šīs lietas ir saistītas ar risku veselībai. Uh, Es piebiedrojos tam, kas tika teikts, un atbalstu izteiktos priekšlikumus, un paldies, ka atbraucāt uz šeieni. Un es gribēju pasniegt roku sociālistu grupas vārdā un attiecīgi arī deputātu vārdā. Lai mēģinātu strādāt kopā un risināt šo problēmu. Lielas paldies! Un diskusijas nobeigumā no tautas partijas grupas es gribētu teikt, ka mēs pārliecināsimies, ka šis jautājums netiek slēgts. Bet uh, gribēju vēl piebilst, ka 21. februārī par Rikaldo tome vai pašvaldība apstiprināja Tautas partijas iesniegto dokumentu, kas pieprasīja uh, ūdens kvalitātes uzraudzību šajā ūdens rezervuārā. Vienīgie, kas neatbalstīja vai atturējās, bija Basku sociālistu partija. Mēs esam uzklausījuši tagad visus jūs, un es uzzināšu sekretariātā, vai viņi piekrīt. Protams, mēs teicām, ka vēlamies, lai lūgumraksts netiktu slēgts Un, protams, ka mēs uzrād, uzrakstīsim vēstuli ūdens apgādes eh, uzņēmumu konsorcijam un arī attiecīgajām Basku zemes iestādēm. Mēģināsim ar visām šīm iestādēm sazināties. Jā, jūs to atbalstat. Līdz ar to varam beigt diskusijas par šo jautājumu darbu kārtībā. Un tagad turpinot darbu. Uh, Koordinātori. Vai jūs varētu atgriezties 5.30, jo tad mums būs koordinātoru sanāksme. Paldies!